So, dear colleagues. Dargie kolēģi. Šķiet, ka Eiropas parlamentā mm, komunikācijas problēmas starp dažādām komitejām. Un um, neskatoties uz šo komunikācijas trūkumu, uh, Uzsākšu kopīgo Empulu un Ekon komiteju sanāksmi, kas ir uzklausīšana par ES nevienlīdzības e, cēloņiem, sekām un mazināšanas iespējām. Mums ir e, uzaicināti runātāji, un pirmais no viņiem ir Marks Persons no SAO. Viņš ir nodarbinātības un darba un sociālu lietu direktora vietnieks. Nākamā runātāja būs Ketija Piket un uh, nākamais runātājs Marks, uh, profesors Marks Devos no Gents universitātes. Es paldies mūsu uzaicinātajiem viesiem, paldies, ka ieradāties saulēcīgi un piekritāt uzstāties. Jūs varbūt zināt, uh, ekonomisko finanšu krīzi un politikas atbildes ir ietekmējušas nevienlīdzību Eiropas Savienībā, jo finanšu krīzes uh, rezultātā uh, nevienlīdzība ir palielinājusies, un tas ietekmē uh, Eiropas Savienības tēlu pilsoņu acīs. Pilsoņi cer, ka likumdevēji piedāvās risinājumus, un mēs uzskatām, ka Ekon un Empel uh, komiteju ziņā ir arī izstrādāt šos risinājumu priekšlikumus, ņemot vērā, cik ļoti nevienlīdzība skār abu mūsu komiteju kompetences. Mums pienācis laiks fokusēties uz šiem aspektiem, uz to, kā nevienlīdzība bremzē izaugsmi un jāpiedāvā risinājumu iespējas. Līdz ar to Dosim vārdu mūsu runātājiem, un pirmais, eh, kā es jau arī eh, stādīju priekšā, ir Marks Persons. Lūdzu, jums vārds. Paldies, eh, priekšsādātāji, ja es pārstāvu es savu iespēju un nevienlīdzības pētījumu centru, un es runāšu par ienākumu nevienlīdzību. Ne jau tā, ka šis aspekts ir svarīgāks par citiem nevienlīdzības aspektiem, bet tas ir labāk dokumentēts. Var runāt par to, kāpēc tas ir labāk dokumentēts, un tie atgriežas 90. gadu sākumā, tur bija eh, daudz mēģinājumu standartizēt eh, nevienlīdzību, un tās mērījumus eh, par nevienlīdzību gan tik sarežots daudz statistikas datu, un, godīgi sakot, nevienu tas īpaši neinteresēja līdz 2008. gadam, kad pēkšņi tas sāka interesēt ļoti daudzus nevienlādzība kļuva ļoti populāra. Bet cilvēki saprata, cik ātri nevienlīdzība bija pieaugusi vairāk gadu laikā. Nākamajā slaidā jūs redzat šī brīža nevienlīdzības līmeņus, to mēra izmantojot džinī koeficientu, ko ir viegli izskaidrot. Tas ir aptuveni līdzīgi temperatūrai. Ja jums ir džinī koeficients 25, diezgan patīkami. Sākot ar 30 eh, kļūst karsti. Ja jūs esat pie 40, nu, tad jums noteikti ir eh, neērti. Tā var domāt par nevienlīdzību. Nu, spriežot eh, pēc šī grafika, Centrāla Eiropas un Ziemeļa Eiropas valstīs ir viszemākā nevienlīdzība. Savukārt Lielbritānijā, ASV un uh, ārpus Eiropas valstīs ir uh, vislielākā nevienlīdzība. Vispārējais atrodas kaut kur pa vidu. Nevienlīdzība pieaugusi daudz gadu laikā, praktiski visās valstīs, tikai uh, nelie, nedaudz valstu uh, uzrāda stabilus rādītājus gadu laikā, bet praktiski kopš 95. gada top 10 valstu procentu nevienlīdzība, mm, ienākuma nevienlīdzība ir palielinājusies par 15%. Tad citiem vārdiem sakot, bagātāko valstu nevienlīdzības radītājs, salīdzinot ar nabadzīgāko valstu nevienlīdzības radītājiem. Uh, sāk, 90. gadu sākumā bija 7 pret 1, un um, tagad um, šis, šī proporcija ir pieaugusi līdz 10 pret 1 aptuveni. Tagad uh, arī vecums ietekmē nevienlīdzību. Ja jums ir vairāk par 75 gadiem, jūs esat dubult apdraudēti. Uh, Lūdzu, nāciet iekšā, aicinu runātais. Tā tad um, vecāki cilvēki vairāk apdraudēti kopumā. Un tagad apdraudētākas ir arī ģimenes un jaunieši. Un um, tas pierāda, tas arī izskaidro, kāpēc uh, mūs tik ļoti interesē nevienlīdzība, jo uh, ļoti grūti cīnīties, ja apdraudētas tiek ģimenes un jaunieši, ne tikai vecāki cilvēki, un um, šis situācija ir daudz vairāk ietekmē sabiedrību. Un tagad paskatieties uz šīm kastēm, te jāmin vairāki faktori, kāpēc nevienlīdzība pieaug. Kastīties es saliku dažādus faktorus. Visu pirms nodarbinātības modeļu izmaiņas. Darba apstākļi, nestandarbs, eh, darbs uz daļējo slodzi, dažādi tad elastīgāki darba modeļi. Tas ir viens faktors. Tad eh, izplatīšana notiek atšķirīgi. Īstenībā mēs eh, iztērējam vairāk bet šī izplatīšanās, sadalīšana, resursu sadalīšana nedarbojas tik taisnīgi kā agrāk. Turklāt uh, mums notiek tehnoloģiskais paradigmu uh, izmaiņas, un tas nozīmē, ka cilvēki tehniskām iemaņām atrodas uh, favorizētajā grupā tas ietekmē visus pārējos līdz ar to. Mainās arī ģimenes struktūras, mums ir vairāk uh, vientru cilvēku, mums ir mazākas ģimenes, mums ir vairāk ģimeņu bez bērniem, mums ir uh, vairāk uh, ģimeņu, kur abi pārstāvji piedar pie vienas sociālās šķīras. Un visi šie faktori ir uh, nevienlīdzību uh, paplašinoši faktori. Savukārt ir arī uh, nevienlīdzība mazinoši faktori, kā, teiksim, labāka izglītība. Un otrais faktors, kas ir mazāk pazīstams, ir sieviešu efekts. Vairāk nodarbināto sieviešu un uh, dzimuma vienlīdzības politika te arī dod savus rezultātus. ja mums saglabātos 80. gadu modelis, tāda nevienlīdzība sabiedrība būtu pieaugusi par 50% vairāk salīdzinot ar šī brīža situāciju. Tātad um, mūsu dzimuma vienlīdzības politika dod ļoti labus rezultātus, lai mazinātu nevienlīdzību. Tagad pavisam īsi par um, efektiem kādi ir nevienlīdzība, ir sociālie, politiskie, etiskie apstākļi, kas te jāņem vērā. Esmu ekonomists, un man visvairāk interesē nevienlīdzības ekonomiskie efekti. Un tas nav kaut kas, kas notiek ekonomikā un par ko varam aizmirst. Ekonomikas ar lielāku nevienlīdzību pieaug, piedzīvo mazāku izaugsmu, un tas ir, um, ir cēloņa sakarības efekti. Tātad, pieaugot nevienlīdzībai, samazinās izaugsme. Te ir zināma saikne ar džini koeficientu un um, uh, praktiski tā, ka nevienlīdzība kopš 90. gadiem ir uh, pieaugusi. Uh, tas negatīvi ietekmē ienākumu līmeņus, um, proti tie samazinājušies par 5% punktiem, tā kā tas visnotaļ vērā ņemams efekts, un tas nav saistīts ar nabadzību. Tas ir saistīts ar visiem uh, kas atrodas lejā, proti 40% mājasāmniecību vidū, kam ir viszemākie ienākumi. Un mēs esam mēģinājuši papētīt cēloņus, un tad galvenais faktors ir izglītība. Trūcīgiem cilvēkiem daudz ierobežotāks iespējas uh, izglītoties. Bet um, skatoties to apgriezti, jo vairāk, jo lielāka ir nevienlīdzība sabiedrībā, jo mazāk iespēju cilvēkiem ir tikt pie izglītības. Un um, mm, tas veido tādu aborto loku ekonomikā. Un um, šādi mēs redzam, kā nevienlīdzība ietekmē ekonomisko izaugsmi resursu sadalījums eh, attīstītajās valstīs. Eh, mēs neatrodam pierādījumus tam, ka uh, intensīvāks resursu sadalījums mazinātu nevienlīdzību. Un, uh, pēdējais, ko gribu teikt, ir mazināšanas, nevienlīdzības mazināšanas iespējas. Visu pirms uh, notarbinātības veicināšana. Uh, īstenībā nestandarta darba apstākļi ir uh, slāsts, nevis iespēja. Mums nepieciešams nodrošināt cilvēkiem karjeras, nevis vienkārši kaut, piedāvāt kaut kādu darbu. Līdz ar to liela nozīme šeit ir kvalitatīvajam darbam. Tad otra iespēja ir uh, veicināt sieviešu līdzdalību ekonomiskajā um, dzīvē, Trešais - stiprināt kvalitatīvu izglītību un uh, prasmes, to apgūšanu. Un ceturtais, ko mēs varam darīt, uh, vismaz dažās valstis, uzlabot uh, nodokļu un pabalstu sistēmu dizainu, lai uh, resursu sadalījums būtu efektīvāks. Te var piestrādāt pie nodokļu politikas, un tas var mazināt nevienlīdzību. Nu, tas īsumā bija mana prezentācija, labprāt piedalīšos turpmākajās diskusijās. Paldies, un es uzreiz došu vārdu nākamajai runātājai. Mēs esam Piket, skundkiet Piketu aicinājuši, lūdzu jums vārds. Es esmu ieradusies pietiekam agri, lai novēlētu, novēlētu visiem labu rītu. Un paldies par iespēju stāstīt eh, par to, pie kādām sekām noved ekonomiskā nevienlīdzība. Esmu daudz runājusi arī par statistisko un kvalitatīvo pētījumu rezultātiem. Dažkārt ļoti grūti par to runāt, bet ja jūs saprotat šo grafiku, tad sapratīsiet arī visu pārējo, ko gribu jums teikt nevienlīdzība ir mm, parādīts kā centrālais jautājums pēc globālā finansiālās krīzes kontekstā. Un tas ir galvenais tāds aspekts, kas raksturo attīstību starp bagātām un nabadzīgām valstīm. Tātad ekonomiskā um, nevienlīdzība noved pie ekonomiskās nestabilitātes, mazina sociālo ietvaru, arī, un arī ir tāds, tā kā, um, kas aptur attiecīgi attīstību sociālā un ekonomiskā attīstība. Um, un nevienlīdzība šajā ziņā neļauj uzplaukt attiecīgām nācijām. Šeit ir pasvītrot arī sociālās hierarhijas statusa un klases, klases, klases piedarības svarīgums. Uh, un arī paceļ arī ļoti daudz sociāls problēmas. Un dažādas problēmas ir daudz asāks tādās mm, sabiedrībās, kur ir liela ienākuma atšķirība. Lai arī nevienlīdzības sekas vairāk ietekmē nabadzīgākos slāņus, arī bagātos ietekmē pietiekam daudz, jo šī nevienlīdzība ietekmē dažādas slāņus. Ir raizes par konkurenci, par statusu Un eh, tādēļ, ka lielākā daļa iedzīvotā ne tikai nabadzīgie tiek skarti ar mm, šo nabadzību vai nevienlīdzību, tad arī attiecīgi rezultāti. Eh, atšķirības eh, rezultāta tieši, ja mēs runājam par veselības un sociālajām problēmām. Tomēr šīs atšķirības rezultāta ziņā ir no divām līdz desmit reizēm atšķirīgas, ja salīdzina valstis, kur ir mazāk vienlīdzība, ar tur, kur lielāka vienlīdzība. Un, lai arī ir dažādas politikas, tomēr vidējie radītāji, piemēram, IKP uz vieniedzīvotāju ir dažādi. Mazināt nevienlīdzību ir viens no soļiem, lai uzlabotu labklājību. Uh, ir ļoti daudz dažādu pierādījumu, kas norāda uz to, cik bīstam ir šī ienākuma nevienlīdzība. Es gribētu atgriezties pie iepriekšējā slaida. Un nevienlīdzība negatīvi ietekmē veselību. Dzīves ilgze ir ilgāka un mirstība ir mazāk, tālāk arī mentālās slimības un aptaukošanās ir četreiz mazāk sastopams nekā nabadzīgākās, nevienlīdzīgās sabiedrības. Nevienlīdzība arī ietekmē sociālās attiecības, sociālo kohēziju, arī ietekmē sociālo uzticību un kapitālu, arī sieviešu status. Uh, Tālāk ir tādas lietas kā zādzības, un, un šie teiks radītāji palielinās ja, līdz ar nevienlīdzības palielināšanos. Arī bērnu izdzīvošanas iespējas, bērnu eh, labklājības indeks ir daudz augstāks vienlīdzīgās sabiedrībās, arī izglītības rezultāti, piemēram, mazāk skolnebeidzēji, vairāk iesaistās izglītība, apmācība. Uh, Un vienlīdzīgās um, sabiedrībās vairāk bērni izglītojas kopā ar mātēm. Sociālā um, iespējas ir mazākas nevienlīdzīgās, un sociālo nevienlīdzību ietekmē arī rezultātu nevienlīdzību. Bet tās nav tikai veselības un sociālās problēmas, ko ietekmē nevienlīdzība, kā jau Marks, Ma, Ma, Marks teica, ir arī aizvien biežāk šī izpratne uh, par to, kā nevienlīdzība ietekmē ekonomisko progresu un stabilitāti. Un ir vesela rinda ekonomistu, arī Nobelpromijas balvas laureāti, kas par to runājuši. Par mazības, nabadzības mazināšanu arī ietekmē ienākumu nevienlīdzība. Ekonomiskās attīstības atbalstīšana un cīņa pret nevienlīdzību ir divas puses no vienas monētas Un, e, ja ir nevienlīdzība, tad ir arī īsāka perioda, kad ir izaugsme, un daudz biežāk rodas šie uzplaukuma un krituma cikli, un tas padara mūsu ekonomikas ļoti jūtīgas pret, pret krīzēm. Nākamais slaids. Pasaules līderi šobrīd fokusējas uz nevienlīdzību, un e, sāk saprast arī to, ka šī nevienlīdzība traucē pārēju uz ilgspējīgāku uh, ekonomiku, jo šeit palielinās arī konkurence un pārmērīgs patēriņš. Uh, Un eh, vienotās eh, vienlīdzīgas eh, labāk reciklē, labāk izmanto arī ārvalstu palīdzību, ir augstāk indeks, un biznesa līderi vienlīdzīgākās valstīs uzskata, ka startautiskās vienošanās ir mm, daudz svarīgāks, un uzskata, ka attiecīgās valdības arī respektē, tām jā, jārespektē šīs startautiskās lietas. Desmitais mērķis no iespējas attīstīt mērķiem, tas ir brīnišķīgs ietvers, ka mums ir šāds ietvers attīstībai. Un šis mērķis ir mazināt nevienlīdzības starp dažādām valstīm. Un eh, mērķis 10.1 ir tāds līdz 2030. gadam progresīvi panākt un uzturēt ienākumu izaugsmi zemākajā 40% iedzīvotājs lānī, lai tas būtu vidējs, vairāk nekā vidējs. Uh, un prioritāte ir cīnīties pret nevienlīdzību un nodrošināt, ka attīstības nabadzīgajās un bagātajās valstīs ir iekļaujama un tas virza progresu uz iekļaujošu un visiem labklājīgu situāciju. Ienākumu atšķirību varētu mazināt, teiksim, caur nodokļu pārdalīšanu vai arī varētu samazināt atšķirības pirms nodokļu ienākumos. Uh, starptautiskie um, dati liecina, ka uh, lielāka vienlīdzība dod lielāku ieguvumu sabiedrībai gan vienā, gan otrā variantā. Nav svarīgi, kā jūs palielinat vienlīdzību, kāds ir veids, galvenais, ka jūs nonākat pie tā. Uh, Nodokļu likmes 70. gados bija vairāk 80%, tagad šīs nodokļu likmes ir samazinātas. Cīņa pret nodokļu paradīzēm, arī cīņoties nu, pret citām lietām, kur izmanto e, bagātās kompānijas savām vajadzībām, un šāda cīņa ir nepieciešama e, sadarbības gaisotnē. Ne. Nodokļu nevienlīdzība ne tikai palielina nevienlīdzību, bet eh, nozīmē, ka ir jāfinansē ienākumu guvēji zemākajās ienākumu grupās un ir nepieciešams šo politiku mainīt. Bet vēl ir arī cits veids, kā varētu uh, nodrošināt šo kopējo vienlīdzību, lai tā būtu daļa no korporatīvās kultūras. Ir dažādas iesaistes formas, piemēram, iesaisti valdēs, kooperatīvi, kopējās sabiedrības. Tas viss mazina ienākumu nevienlīdzības līmeni un Spānija kooperatīvos kaut kādā kontekstā 80% strādā, un viņiem maksājuma diferenciāls ir 50 pret 1. Un visas šīs formas, kas ir demokrātiskas, tas nodrošina arī stabilāko kopienas um, dzīvi un ir arī ētiskāka gaisotne. Ja visi šie pierādījumi, un es saku, tie, ka tie ir fakti, um, ja jūs um, nezināt, kā darbojas, jūs varat apmeklēt, ja kvalitīvi rast uh, websaitu, un tur jūs varat arī iegūt jaunākos datus un pierādījumus, kas pastiprina mūsu pētījumus. Un lūdzu savās politikās un strateģijās centrā liekat nevienlīdzības apkarošanu. Tas ir vislabākais veids, kā visas valsts varētu uzlabot dzīves kvalitāti, labklājību kā varētu stabilizēt ekonomikas un virzīties uz labklājību, uz stabilitāti. Paldies! Paldies, Keitai Piketai, un tagad došu vārdu mūsu pēdējiem runātājiem. Markam Devosam. Lūdzu, Devos kungs. Paldies! Labdien visiem! Paldies, ka piešķīrāt man desmit minūtes, lai es varētu pastāstīt par vienu no sarežģītākajām mūsdienu problēmām. Sākšu ar pirmo slaidu. Mēģināšu papildināt to, ko tikko jau pateica iepriekšējie divi runātāji. Mēģināšu parādīt arī dažas citas perspektīvas. Nākamais slaids. Mm, papildināšu tikko Marka teikto. Atskaits periods, ko gandrīz visi atklāti vai slēpti lieto, mēģinot salīdzināt mūsdienu tendences, ir periods, kas beidzās 70. gadu vidū. Tas bija viszemākais nevienlīdzības periods eh, kapitālisma vēsturē. Nu, tā ir tāda vēsturiska anomālija, nu, tas bija tāds zemākais punkts, un, un to vajadzētu atcerēties, ja mēs mēģinām uh, izdarīt vēsturiskus salīdzinājumus. Kas tad ir mainījies pasaulē kopš tā laika? Ļoti daudz, kas ir mainījies. Un pirmais, ko es vēlētos uzsvērt, ir tas, ka uh, ekonomiskās nevienlīdzības pieaugums, jo īpaši ienākumos, uh, atspoguļo ekonomiskās izaugsmas problēmas. Ekonomiskā izaugsma vairs nav tāda, kāda tā bija attiecībā uz produktivitātes izaugsmi. Mums eh, bija vajadzīgs ilgs laiks, lai mēs to saprastu. Mēs slēpām šo produktivitātes izaugsmu zem parādiem. Kopš parādu krīzes mēs to esam sapratuši un šķiet, ka tas ir daudz problēmu sakne. Tas arī parāda, ka e-, ekonomiskās problēmas eh, pastāvēja jau pirms eh, nevienlīdzības pieauguma, un tas, protams, sarežģīja to, ko šī nevienlīdzība nodara mums. Protams, ka tas ir arī tāds kā izaugsmas fenomens. Mums ir vairākas jomas, kas pieaug, un dažas pat pieaug ļoti ātri. Un, protams, mēs arī redzam, ka ienākumi, ienākumi ļoti koncentrējas vienā vietā. Tātad te ir runa par tehnoloģijām, par internetu lietošanu, par globalizāciju, par uh, pilsēti, par cilvēkiem, kuriem ir ļoti labas prasmes, lai to visu izmantot, un līdz ar to viņi globālajā tirgū ļoti daudz pelna. Gandrīz ik, vieni, kas veiksmīgi, ik viens, kas veiksmīgi darbojas privātajā sektorā, uh, mūsdienās parasti gūst pēļņu citās valstīs, tieši globalizācijas dēļ. Tas nozīmē, ka viņa pēļņa vairs nav nacionāla, salīdzinām ar citiem cilvēkiem, kas eh, nespēja mm, piekļūt šim eh, um, ekonomiskās izaugsmas avotam. Tātad tas ir izaugsmas fenomens. Un ja mēs sevi salīdzinām ar eh, periodu, kas beidzās 70. gados un kas sākās ar otrā pasaules kara beigām, tātad salīdzinot ar šo periodu, ne visi var gūt labumu no ekonomiskās izaugsmes kā tas bija iespējams um, uh, šajā iepriekšējā uzbūves periodā. Nu, tas ir vai nu slikti, vai labi, bet tas ir tāpat kā ar laikapstākļiem, jo mēs varam par to žēloties, bet to ir ļoti grūti izmainīt. Un uh, tas nozīmē to, ka, ja mēs paskatāmies uz nevienlīdzību un uz prasmēm, tad šeit mēs saskatām ļoti daudz atšķirību, ja mēs salīdzinām, teiksim, rūpniecības nozares, uh, vai uzņēmumus konkrētas nozars ietveros. Tāpat arī mēs varam salīdzināt cilvēkus šajās organizācijās. Piemēram, mēs runājam par zināšanām, un kolēģi man teica, ka izglītība ir tas, kas varētu nodrošināt vienlīdzību, bet eh, tā nodrošina arī polarizāciju. Cilvēki, kuriem ir izglītība, spēj izmantot ekonomikas evolūciju, lai gūtu vēl lielāku pēļņu, un mēs redzam, ka izglītība nodrošina uh, izdevības cilvēkiem, bet, bet nenodrošina vienlīdzību starp cilvēkiem. Domāju, ka šeit daudz kas mums var radīt bažas. Mēs runājam par vienlīdzību eh, kā par tādu vienprātības modeli gandrīz visās rietumu ekonomikās, tātad tas būtu pamats eh, peļņas radīšanai. Eh, bet to tātad mm, veicina valsts un tas, kas tiek saražots tirgū, tiek uh, Eh, izmantos labklājības valsts veidošanai. Nu, tā būtu mūsu perspektīva. Un bez, protams, varam uzdot jautājumus. Tā skaitā arī Stiglits tos uzdeva. Ir jautājums, vai tirgus vēl ar vienu ir tirgus. Ja mēs paskatāmies uz interneta koncentrācijas eh, ietekmi, uh, tad eh, mēs redzam, ka koncentrācija ļoti daudzās rūpniecības nozarēs rodas globalizācijas dēļ, un līdz ar to konkurence kļūst arvien mazāka. Un tas nav labi, jo, ja mēs skatāmies uz um, vienlīdzību, tad to vajadzētu veicināt tieši ar ekonomisku izaugsmu un novatoriskumu. Otrkārt, papildinošs faktors ir vēl kāds fenomens, ko bieži ignorē. Proti, darba vietu izaugsme ir nokļūsi bezpēļņas liepas sociālajā sektorā, tātad izglītība, veselības aprūpe un uh, vecāku cilvēku aprūpe. Tātad es esmu no Bēļģijas, un tas ir lielākais uh, sektors nodarbinātības ziņā. Tātad, ja jūs esat skolotājs vai ārsts vai medmāsa un vēlaties uzlabot savu peļņu, tad jums ir jāuzlabo savu produktivitāti. Ja jūs uzlabojat produktivitāti, tad tas nozīmē, ka skolotājs uh, pamat, pavada mazāk laika mācot, un uh, medmās mazāk laika pavada slimnīcā. Tas nozīmē, ka kvalitātes samazinās. Savukārt, ja es vēlos jūs investēt, tad izmaksas pieaug, un tas nozīmē, ka valstī ir jāmaksā vairāk, jo valsts subsidē šīs nozares. Un tad rodas šī izmaksu slimība. Ļoti liels ekonomikas sektors nevar radīt uh, produktivitāti, ko virzīt uz priekšu tirgus, neredot izmaksas nodokļu maksātājiem. Un vislielākais izaicinājums mūsdienu modernajā sabiedrībā ir sabiedrības novecošanās. Tieši eh, tā rada šīs tendences. Kāds būtu risinājums? Mēs varam pievienot šajā vienādojumā tehnoloģijas. Tas nozīmē, ka būtu mazāk ārstu, mazāk medmāsu, mazāk skolotāju. Tieši tas arī būs, un atkal mēs redzēsim, ka palielināsies polarizācija. Uh, Tātad, nu, ir grūti izvēlēties vienu akmeņu, akmeņu no diviem. Ir ļoti grūti rast pēļņu uh, no tirgus. Ja mēs paskatāmies uz pēdējiem 40 gadiem, tad Bens Bernanke uh, pirms uh, lielās ekonomiskās krīzes uh, šajā lielajā mērnībā teica, ka uh, centrālie banķieri rietumos bija um, spējuši kontrolēt svārstības kapitāla smā. Līdz ar to stabilitāte bija daudz augstāka, bija daudz mazāk krīžu nekā agrāk. Bet, nu, protams, ja mēs paskatāmies uz vēsturi, tad um, te ir runa tikai par ļoti īsiem termiņiem. Tas, protams, ir labi. Mēs tādējādi varam izrē, izvairīties no bezdarba un varam veicināt darba vietu veidošanu. Tas parādās arī literatūrā. Bet ir otra šīs monētas puse. Ja, ja ir šī finanšu tirgu stabilitāte un ja nauda tiek izmantota, lai radītu šo vienlīdzību tirgu, tad mēs eh, redzam, ka uh, problēmas var parādīties tirgu. Mēs redzam, ka arvien lielāka ir atkarība no finanšu sektora un arī palielinās parādu līmenis visur un cilvēki, kas spēj investēt šajās nozarēs, līdz ar to spēj gūt lielāku peļņu. Cilvēkiem, kuriem ir pieejams kapitāls, spēj investēt šo kapitālu un arvien palielināt šo kapitālu. Tātad labā puse ir stabilitāte, darbvietu radīšana, savukārt melnā puse ir tas, ka uh, nevienlīdzību rāda finanšu nozare. Uh, To ir ļoti grūti apturēt, ja tas ir turpinājies trīs gadu desmitus, un tieši tā tas arī ir noticis. Pēc globālās finanšu krīzes mēs tam nepielikām punktu. Mēs esam šeit, Eiropas parlamentā, un tieši tāpēc uh, vajag runāt par eiro krīzi. Eiro krīze nav pārgājusi, tā ir tagad labi savaldīta, bet tā nav beigusies. Un mēs atkal pārāk mm, paļaujamies uz monetāro politiku. Mēs veicinām finanšu tirgus, uh, Mēs eh, palīdzam cilvēkiem, kuriem ir nauda, ko investēt, un mēs eh, sodam tos cilvēkus, kuriem ir nauda tikai uzkrāšanai, nevis investēšanai. Nu, tāda eh, ir šī blakus ietekme politikai, kurai nav citas alternatīvas. Tad, tad, ja mums nav makroekonomiskās politikas, tad mums ir jāprasa, lai finanšu tirgus mums palīdzētu. Uh, Es atvainojos, esmu jau iztērējis visu sev atvēlēto laiku. Tātad polarizācija. Jā, es gribētu redzēt visu slaidu. Tātad, ja mēs runājam par nevienlīdzību, tad mums ir jāizrun, jāizsakās piesardzīgi. Statistiku var izmantot dažādos veidos, un problēma ar nevienlīdzību statistiku ir tāda, ka uh, tā ir uh, kopēja statistika, agregātu statistika. Tātad mēs skatāmies, piemēram, uz nacionālo statistiku, uz valstu statistiku, tad mēs šeit šajā vienādojumā redzam dažādus mainīgos. Uh, Es domāju, ka um, te ir daudz vairāk detaļu, kas tiek palaistas garām. Ja mēs paskatāmies uz globālo uh, nevienlīdzību, tad, protams, tā ir pieaugusi. Varbūt ir daži izņēmumi dažās valstīs, bet tomēr šī nevienlīdzība ir pieaugusi. Uh, rietumos ļoti daudzi ir zaudējuši pelnīšanas potenciālu, tāpēc, ka tagad ražošana notiek Ķīnā. Šī nevienlīdzība rietumos savukārt atspoguļo uh, Eh, šo vidusšķiru, kas pieaug Ķīnā, un globālā līmenī uh, iespējams, ka uh, nevienlīdzība samazinās. Bet otrkārt, ja mēs paskatāmies uz valstīm, tad valstīs var būt ļoti lielas iekšējās atšķirības. Piemēram, paskatīsimies uz manu valstu, uz Beļģiju. Un, ja mēs paskatīsimies uz NKI eh, koeficientu, tad Beļģija varbūt nav nemaz tik sliktā vietā, ja mēs izskatāmies diezgan labi. Bet, ja jūs dzīvojat šīs valsts dienvidos, tad jūsu realitāte ir ļoti atšķirīga no uh, ziemeļu realitātes. Un ja jūs esat eh, Briselē, un jūs esat eh, migrants, tad jūs arī atrodaties pilnīgi citā situācijā nekā, ja jūs būtu darba ņēmējs kaut kur rietum Flandrijā. Ja mēs paskatāmies uz tādām lielām pilsētām, tad, protams, tās ir visnevienlīdzīgākās visur pasaulē. Un eh, tieši tāpēc pilsētas noteikti ir atšķirīgākas no lauku apvediem. Mums vajadzētu izturēties ļoti piesardzīgi, mēs nedrīkstam izdarīt secinājumus pārsteidzīgi. Gribētu arī pastāstīt par Putnama veikto darbu, viņš ir tāds kā pionieris ASV. Un uh, viņš norāda, ka vienā un tajā pašā valstī var redzēt milzīgas atšķirības starp socioloģiskajām un etniskajām grupām. Tas varbūt saistās ar feminizāciju, ar emancipāciju un arī ar ģimenes uh, iezīmi maiņām, tāpēc, ka ģimene ir tāda šūniņa, kas vislabāk parāda, kāda ir vienlīdzība sabiedrībā. Tātad, jo ir uh, um, mazāk vienlīdzības starp dzimumiem, jo lielāka vienlīdzība pastāv starp ģimenēm. Un šī situācija pasaulē sāka veidoties 70. gadu vidū. Ja mēs paskatāmies uh, uz to, kas te notiek, tad polarizācija ir ļoti liela. Tad, tad uh, vislabākais veids, kā mēs to varētu raksturot, ir tas, ka mums vajadzētu sekot līdzi šo grupu evolūcijai. Un tad mēs um, redzam savādāku perspektīvu. Tad, tad mēs neredzam šeit tikai uh, kopējos ienākumus, kas ir tāds kā fototās sabiedrībai, bet mēs redzam, kas notiek ar ģimenēm, ar apakšgrupām sabiedrībā evolūcijas aspektā. Un tas arī mums parāda, kur cilvēki dodas, kāda ir pašreizējā virzība. Un tieši tāpēc mums par to ir jārunā, jo šeit mēs runājam par sociālo politiku un par to, kas notiek ar dažādām grupām sabiedrībā. Paldies! Domāju, ka tas viss bija ļoti interesanti, bet man, man ir uh, jāuzmanās, un mēs nedrīkstam pārsniegt atvēlēto uzstāšanās laiku. Tagad būs iespēja uzdot jautājumus, un jautājumu uzdevējiem ir atvēlēta pusotra minūte. Tātad, ja būs daudz runātāju, un tāpat arī atbildes būs jāsaīsina nevis 10 minūtes, bet 7 minūtes. Tātad katram apmēram 2-3 minūtes. Sāksim ar Tautas partijas grupu nodarbinātības komiteja Romāna Toms. Jā, paldies. Es vēlētos runāt eh, mūsu koordinātoru Kāzes kungu vārdā. Paldies, ka devāt man vārdu. Vispirms pāris komentāru un daži jautājumi. Izskatās, ka ir vispārēji vienprātība, ka ekonomiskā nevienlīdzība eh, rada kaitējumu sabiedrībai. Nevienlīdzība kavē izaugsmi, eh, traucē ekonomiskajai un politiskajai stabilitātei. Eiropa kārtējo reizi saskaras ar lieliem izaicinājumiem sabiedrībai. Kā mēs varam apkarot nevienlīdzību? Domāju, ka mums jau pirmkārt ir jācenšas likvidēt vai vismaz mazināt eh, nevienlīdzības cēloņus. Šī komisija ir solījusi eh, atgriezt Eiropā vairāk sociālā taisnīguma un atjaunot eh, spēju eh, nodrošināt eh, trīskāršo A reitingu sociālajai Eiropai. Tas rada izaicinājumu pasaulē, kur ģimenes ar zemiem ienākumiem ir aizvien vairāk. Dažādi pētījumi ir parādījuši mums, ka tad, kad nabadzība nonāk līdz vidējai šķirai, tas noteikti ietekmē spē, iespējas, ierobežoja tās un arī eh, rada apdraudējumu tām ģimenēm, kas uh, ir tuvu atslimtības robežai. Jautājumi retoriski vairāk, kā mēs varam ieguldīt vairāk savos iedzīvotājs, vai komisija un dalību valstis var cīnīties uh, atšķirīgi ar ekonomiskās nevienlīdzības pieaugumu. Paldies, ļoti labs piemērs, ka izmantot atvēlēto laiku. Sociāldemokrātija no Ekona. Pervānša Bēres. Um, merci beaucoup, je vais essayer. Paldies. Es mēģināšu iekļauties laikā. Mums ir divas komitejas uh, šajā uzklausīšanā, un tas ir vēl uh, liela priekšrocība. Un es vēlos uh, tagad pievērsties priekšlikumam. Un pirmajam runātājam vēlos mm, pajautāt, vai šajā specifisko valstu rekomendāciju sarakstā uh, nevajadzētu iekļaut, ja vēlamies korģēt situāciju, garantiju, jaunības garantiju īstenošanu, lai eh, tā tiešām būtu tāda struktūrāla reforma paradigma Eiropas Savienībā. Un otrā runātāja, viņai vēlos jautāt par fiskālo situāciju, jo tas ir viens no aspektiem, kas izskanēja. Ko viņa uzskata, kādi būtu pamata pasākumi un pasākumi? vissteidzamākie pasākumi, lai definētu Eiropas uh, mēroga ceļa karte, lai Eiropas uh, fiskāli instrumenti, kas mūsu rīcībā tiktu labāk piemēroti šai cīņai pret nevienlīdzību. Un trešajam runātājam vēlos pateikties par to, ka viņš runāja par uh, migrantu reālo situāciju. Te var runāt par uh, cilvēkiem, kas uh, zaudējuši savu mantojumu. Un īstenībā mūsu finanšu ministrija rekomendē uh, iekļaut uh, rekomendācijas uh, stratēģijā. Uh, Un, eh, ja viņam būtu tāda iespēja, tad ko mūsu runātais ieteiktu un kā viņš uzlabotu šo stratēģiju? Paldies pēdējais no nodarbinātības komitejas sociāldemokrātu vārdā šajā kārtā ir Ravi Lopes. Paldies priekšsēdētāji. Vēlos sākt ar pateicības vārdiem visiem runātājiem par brīnišķīgajām prezentācijām. Vēlos pieminēt vairākas lietas. Pirmkārt, ienākuma nevienlīdzība. To mēs visi esam pieredzējuši savās valstīs. Tāpat jūs runājat par to, kā mazināt nevienlīdzību starp valstīm ienākumu ziņā. Es vēlētos koncentrētos tieši uz nevienlīdzību starp Eirozonas valstīm, jo pēdējos gados atšķirības starp vienlīdzības līmeņiem Eirozonas valstīm ir tikai pieaugušas ņemot vērā, ka tam būtu it kā jāveicina, respektīvi Eirozonai būtu jāveicina sociālās nevienlīdzības mazināšanos. Eh, tad jautājums ir, ko mēs darām šobrīd eh, un kāda ir ietekme uz sociālo nevienlīdzību pēdējo 5-6 gadu laikā, kamēr bija recesija. Kāda ir ietekme fiskālajai politikai, kas tika uzspies daudzām valstīm, it īpaši Eirozonā, eh, darba tirgus reformām, kāda ietekme ir bijusi algu politikai, spiediens uz leju, respektīvi, kas tika veikts vairākās valstīs. E, tā tad e, nevarēja notikt devalvācija kā tāda, un līdz ar to bija šāda piespiedu algu devalvācija. Un, un kā tas ir ietekmējis nevienlīdzību? Nevienlīdzība e, no monetārā viedokļa nav nekas labs. Un Protams, mums jārunā arī par ietekmi uz veselību, jārunā arī par institucionālo ietekmi. Nevienlīdzība kā tāda nozīmē, ka sabiedrībai arī ir ļoti grūti iegūt pārstāvniecību, vienlīdzību pārstāvniecībā. Tā tad arī elektorāla nevienlīdzība ir. Un tad atgriežamies pie runātājiem, sāksim šoreiz atšķirīgā secībā, ja neiebilstat. Devos kungs, lūdzu, jūs pirmais. Paldies! Centīšos atbildēt, cik precīzi vien varu un pēc iespējas lakoniskāk. Imigrācijas saikne un kā veikt investīcijas. Domāju, ka noteikti daudz lietas jau aiziet greizi, eh, agri dzīvē, tā teikt. Uh, ja balstoties uz zināšanu un ekonomiku, varam teikt, ka polarizācija, kas notiek darba tirgu, balstās uz polarizāciju ģimenē, sadzīves apstākļos, izglītības jomā jau no ļoti agrīna vecuma. Un lielākais izaicinājums gandrīz visām Eiropas labklājības valstīm ir spēt izmantot eh, labklājības valsts eh, statusu un iejaukties daudz agrāk. Mēs esam pieraduši pie homogēnas sabiedrības, sabiedrība, kas dabīgā veidā var sasniegt progresu, kur izglītības piekļuve tiek uzskatīta par lielisku instrumentu, kas nodrošina vienlīdzīgas iespējas visiem, bet eh, tas vairāk nav spēkā. Ģimenes politika, varētu teikt, tādā plašākā uh, mērā ir svarīgs uh, temats. Imigrantiem, protams, ir jānodala tos, kas tikko ierodas no tiem, kurus ir otrajā, trešajā paudzē. Tas ir svarīgi. Mēs zinām, ka praktiski visas Eiropas valstis, un ne tikai Eiropas valstis, saskaras ar nopietnām grūtībām integrēt atsevišķu uh, imigrantu grupas, kas ierod šeit no, e, no ārpus Eiropas. Jā, var censties mācīties no labākās pieredzes. Uh, Un jautāt, ko Eiropa var darīt, e, nu, var vairāk koordinēt e, imigrācijas plūsmas attiecībā uz kritērijiem, uz geogrāfisko sadalījumu. Es pieminēju Briselu savos piemēros. Ja jūs esat e, imigrants Eiropā, ierodaties Briselē, iedomājieties, kas jūs gaida pilsēta jau plīs no imigrantiem atsevišķās pilsētas rajonos. Nav piekļuvē pieklājīgi apstākļiem mājokļos, izglītībai, tā kā eh, šajā pilsētā imigrantiem, kas tikko ierodas, ir vissliktākā vieta, kur sākt dzīve Eiropā. Bet tas ir kā magnēts, jo šeit ir stīkls, šeit ir tie paši imigranti, kas eh, no tās pašas valsts ieradušies. Un nonākot šeit, eh, cilvēki jau ir marginalizēti. Uh, Es domāju, ka Eiropa tur kaut ko var darīt. Ir migrācijas plūsmas augstākā punktā. Jautājums par eiro. Protams, ja mums būtu institucionālai mehānismi, kas mums ir nepieciešami, lai nodrošinātu stabilu valūtu, tad mēs nebūtu šobrīd tajā situācijā, kurā esam, tad mēs varētu izvairīties no šāda veida uh, nepilnīgu pasākumu īstenošanas. Mēs būtu šo parādu slogu mazinājuši un būs sistemātiski transferu politika īstenot starp eh, Eirozonas valstīm, kā tas eh, pienāktos. Mēs to neesam vēl īstenojuši, mēs tikai eh, rēķinām modeļus dažādus. Tas nozīmē iekšējā devalvācija. Uh, Eh, mērenīgu, mērenīgums, eh, struktūrālās reformas un tā tālāk. Un ja esat iesprūduši, tad esat iesprūduši. Tas ir tādā mūž, mūžīgā ciklā, nebeidzamā eh, taupības pasākumi pa virsu taupības pasākumiem. Ja jūs uzspiežat to nav pieprasījuma, nav investīciju, un jūs esat iestrēguši šādā ciklā. Tā ir politiska kļūda, tā uh, ir institucionālā atbildība, un es domāju, ka Eiropai ir jāpieņem šie lēmumi. Mēs runājam par jauniešiem, protams, un priekšsēdētājs man jūs jāpārtrauc. Jūs jau esat iztērējuši divas trešdaļas no laika, kas ir atvēlēt visiem trim runātājiem. Pikets kundze tālāk. Es neesmu ekonomiste mans, eh, mana kompetence ir veselības eh, un sabiedrības miedarbība. Tāpēc es eh, neatbildēšu uz jautājumiem, kāda ir steidzamākie fiskālai pasākumi, kas ir jāievieš Eiropai, bet vēlos pievērst jūsu uzmanību dokumentam, kas saucas Call for Change, ko ir publicējusi progresīvās ekonomikas mm, asociācija Džons Pols Fetusi, viens no autoriem, daudz slavenu ekonomistu, un arī es eh, esmu līdzautori. Vēlos pieminēt, kā veselību ietekmē atšķirības Eirozonā Eiropā un kā e, tev ir ietekmējis tas, ka dažās sabiedrībās ir uzspiest taupības pasākumu. Biju pagājušajā nedēļā Barcelonā starptautiskajā tīklā, kas veic pētījumus e, nevienlīdzībās jautājumā bērnu aprūpē. Runājam par e, taupības pasākumu ietekmi uz bērnu veselību tajās valstīs, kur ir ieviesti taupības pasākumi. Dati bija diezgan ilgi jāgaida, bet mēs redzam, ka ir pieauguši bērniem garīgās veselības problēmas, stress līmenis. Apvienotāju karalistē mēs eh, sākam eh, pamanīt eh, pieaugumu mirstības rādītājos pēc taupības pasākumiem. Tā ir pirmā reize, kad mirstības rādītāji ir pieauguši, un mēs sākām mērīt šos rādītājus ļoti sen. Vairāk kā gadsimta mums šie rādītāji ir samazinājušies, un tagad mēs redzam tos pieaugam. Paldies! Pēdējais pirmajā kārtā personkums. Paldies! Jā, pavisam īsi. Vispirms par jauniešu garantijām Eiropas līmenī. Jā, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Mūsu darbs parāda, ka uh, ja nespēja nostiprināties darba tirgu, respektīvi izveidot karjeru pirmajos desmit gados pēc ienākšanas darba tirgu, tad vienalga, kas notiks ar ekonomiku pēc tam, jūs nekad nesadzīsiet šo pozīciju. Tā tad ir brīdis laikā, kas ir īpaši svarīgs. Un var redzēt eh, pēc 40, 50 gadus atpakaļ eh, šos rādītājus, ka, ja cilvēki nenostiprinās darba tirgu šajā posmā, tad pēc tam tas nav nu vairs nav iespējams. Sākums ļoti svarīgs Protams, tur ir detaļas saistībā ar jauniešu garantiju, kur ir nepieciešams uzlabot, bet ideja ir pareiza. Otrs jautājums par migrācijas ietekmu uz nevienlīdzību. Es domāju, ka tāda pastāv, bet domāju, ka ja mēs labāk integrēsim migrantus, tad šīs problēmas būs mazākas. Esmu optimistiskāks par lielāko daļu cilvēku šajā jautājumā. Problēmas, kas mums ir integrācija, tīpaši dažās Eiropas valstīs, ir saistīts to, ka mēs nepareiz to darām. Svarīgākais ir nodrošināt, ka migranti tiek e, izvietoti nevis tur, kur ir mājvietas un skolas, bet gan tur, kur ir darbs. Un ne tur, kur varbūt veselības aprūpe ir. Ir jāizmitina viņi tur, kur ir darba iespējas. Un e, pēc iespējas ātrāk ir jāizbeidz kāds īpašs schēmas e, izglītībai vai nodarbinātībai, cik vien ātri iespējams. Uh, Par bēgļiem runājot, ir jāļauj viņiem pēc iespējas ātrāk piekļūt darba tirgumu. Tas nebalstās uz kādiem aizspriedumiem, bet gan eh, uz daudz eh, pierādījumiem no dažādām valstīm un to, cik sekmīgi dažādas grupas ir spējuši integrēties sabiedrībā un darba tirgū. Nedomāju, ka mums vajadzētu būt ļoti pesimistiskiem, bet eh, šie mērķi ir sasniedzami. Un trešā lieta jā, es pilnībā piekrītu, ka mums ir pēc iespējas ātrāk jāiegulda um, izglītībā, um, agrīnā bērnībā, vēl agrāk. Un, bet uh, ir šis vilinājums me meklēt kaut kādas brīnum līdzekļus, uh, Bet eh, ir svarīgi cilvēkiem saprast, ka izglītība, eh, iespējas nevaras būt absolūti vienlīdzīgas, ja, ja nebūs vienlīdzīga iznākuma. Nevar atrast tādu politiku, kas spēj kompensēt uh, milzīgas uh, nevienlīdzības starp vecāku ienākumiem. Tikai risinot gan iespējas, gan iznākumus var sagaidīt labākus rezultātus bērniem, un tas uz uh, priekšu savukārt dzīs izaugsmu nākotnē. Paldies! dodu tālāk vadības grožus eh, Ulfskoks kundzei, Empel komitejas pārstāvēji. Paldies! Un eh, dodu vārdu Lunas kungam, kurš pārstāv EKR grupu Ekon komiteja, lūdzu. Paldies! Paldies priekšsēdētāji! kas man šajās debatēs īpaši iekrita acīs, ir tas, ka ir mainījusies eh, debašu Eh, tēmas eh, uzstādījums. Mēs sākam vairāk runāt par ārējiem faktoriem, ka uzņēmums strādā sekmīgi nevis tāpēc, ka viņam pašu spējas ir, bet tāpēc, ka kaut kas ir noticis, viņiem ir palaimējies vai kas neveiksmīgi bijis. Eh, klausoties Pikets kundzes sacīto, Jāsaka, jūs esat eh, ļoti respektēta speciālis savā jomā. Jūs runājāt par nevienlīdzības epidēmiju un nepieciešamību risināt to ar eh, redistribūcijas eh, injekciju, varētu teikt. Es nedomāju, ka tas var atrisināt problēmu kā tādu. Nevienmēr nevienlīdzība ir simptoms kādai slimībai. Piekrītu profesoru Defos sacītājiem. Uh, es vairāk atbalstu tādu politiku, kas balstās uz eh, taisnīgām un vienlīdzīgām iespējām, bet vienlaicīgi redzu arī risku saistībā ar redistribūciju, kas būtu saistībā ar eh, izaugsmas veicināšanu. Vai Pikets kundze neredz šādu patu eh, ietekmi, piemēram, Grieķijā? Mums būtu jāsūt skaidrs signāls, ka izaugsme būs mazāka, la, arī labklājība būs mazāk. Paldies. Roberts Zīle, kungs, kurš pārstāv EKR grupu. Yes, thank you very much. So, thank you for all. Jā, paldies visiem runātājiem. Vēlos sākt ar to, ka man ir 30 gadu pieredze dzīvot ļoti vienlīdzīgā valstī, Padomju Savienībā, bet tas neradīja sabiedrībai lielu laimi. Šobrīd mana valsts, Latvija, tikko kļuva par OECD dalību valsti ar daudz lielāku nevienlīdzības līmeni, bet eh, dalībai OECD ir zīme pat par sevi. Vispirms jautājums personu kungam. Jūs sacījāt, eh, ka eh, nodokļu iegūmu sistēmas pārdalīšana ir atstājis savu ietekmes, jo eh, visi, gan kreisā, gan labā eh, spārna politiķi nonākot valdībā, saka, ka viņi ir orientēti uz tirgus ekonomiku un sociālo uh, aspektu, bet tas saistīts arī ar izaugsmu. Dažkārt ekonomika izmanto uh, argumentu, ka investīcijām ļoti svarīga stabilitāte nodokļu sistēmā, vai jūs piekrītat šim argumentam? Un citiem uh, runātājiem arī aicinu izteikt komentārus par universālo uh, ienākumu bāzi, par kur bija nesen referendums Šveicē, vai jūs redzat to, kā uh, zināmā mērā brīnum līdzekli visām problēmām? Un tad tāds uh, horizontāls jautājums par sociālo dempingu. Mēs cīnāmies ar sociālo dempingu um, uh, gan transporta jomā, gan citur. Vai jūsuprāt, uh, šī sekmīgā cīņa ar sociālo dempingu nodrošinās uh, lielāku vienlīdzību Eiropas Savienībā vai tieši pretējo? Paldies! Thank you. Uh, Paldies. Tad došu vārdu Alde pārstāvē abās komitejās Ekon un Empel. Jums ir trīs minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es iekļaušos trijās minūtēs. Es vispirms runāšu par ekonomisko skatu punktu, kā jau ekonu pārstāvis. Es vēlos līdz ar to neiedziļināties sentimentos, es vēlos pateikties runātājiem, jo viņi paplašināja mūsu zināšanas par šo tēmu. Es uh, cīnos pret nevienlīdzību, kopš uh, esmu kļuvis par deputātu. Un es varbūt vairāk um, gribētu runāt par, uh, tieši par konjunktūru. Kādā situācijā mēs atrodamies pēc krīzes, uzreiz pēc krīzes beigšanas un tagad? Un um, situācija ir mainījusies. Un tagad konkrēti par ekonomisko situāciju runājot. Lai korģētu šo nevienliedz, nevienlīdzību, mums ir nepieciešama ekonomiskā politika, nevis sociālā politika, par ko runāšu savas uzstāšanās otrajā daļā. Tas nozīmē, uh, Mums nu, jāsaprot ļoti labi, ka mums ir šī nevienlīdzības dinamika, kas kaitē mūsu izaugsmai. Tas nozīmē augstāku bezdarbu un vairāk nevienlīdzības. Līdz ar to es jautāšu runātājiem, vai Eiropas semestrī nevajadzētu atsaukties uz nevienlīdzības dinamiku, vai nevajadzētu tai pasakot līdzi. Mums ir palma uh, Eh, indikators, mums ir džinī koeficients, mums ir iespējas. Varbūt var izstrādāt rekomendācijas. Rekomendācijas fiskālai politikai, investīciju politikai, izglītībai. Eh, iespējams, arī sektorālai politikai, izvēloties sektorus, kuros darboties un tā tālāk. Es domāju, tieši šeit mēs varētu apkarot šī fenomena saknes. Tagad par sociālo pusi. Domāju, ka sociālajie pasākumi, kas tiek veikti, nav korģējoši pasākumi. Tie ir tādi kā pretsāpju līdzekļi. Tie, tie ir līdzekļi, kas palīdz un tie, protams, ir nepieciešami, jo mums jāmazina cilvēku ciešanas, pilnīgi skaidrs, bet tas arī jāsaprot. Iespējams, izņēmums ir um, investīcijas izglītībā, sociālās politikas ietvaros. Pagaidām sociālo politiku bremzē finansējuma deficīts. Un te man jāatgriežas pie ekonomikas, pie ekonomiskās politikas. Mums jāvar ekonomiskās politikas ietvaros finansēt sociālās politikas pasākumi lai veiksmīgāk apkarotu šo nevienlīdzības dinamiku, kas nu attīstās pārāk strauji, man, man, manuprāt. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu Kostadinkonovas kundzei. Jums ir iespēja izteikties. Konevas kundze. Paldies priekšsādētājiem! Nu, te var runāt par daudzām problēmām. Un mēs eh, savām acīm vērojam situāciju dažās valstīs, mm, teiksim, arī Beļģijā. Eh, bet ne tikai Beļģiju apdraud nevienlīdzība, paskatieties uz to, kas notiek Bulgārijā vai arī Grieķijā ar visiem taupības pasākumiem. Tad atšķirības un nevienlīdzības situācija ir eh, dramatiska. Bulgārijā ir viszemākie mm, ienākumi, viszemākās algas. Bulgārijā jāizdzīvo ar 180 eiro mēnesī, uh, Beļģijā savukārt ar 1500 eiro mēnesī. Mm. Luksemburgā šie ienākuma līmeņi ir mm, vēlreiz citi, un mm, bankas netiek galā ar procentu likmju saskaņošanu. Grieķijā, salīdzinot ar Vāciju, ir piecreiz vairāk bezdarbnieku, un tur situācija vēl traģiskāka. runājot tieši par algām, pensijām un citu veidu ienākumiem. Grieķijā pagaidām vienai sievietei ir 1,3% bērnu. Citās valstīs - Zviedrija, Dānija, Īrija. Šie dzimstības rādītāji ir mazāki. Valstis ir bagātākas, bet bērni ir mazāk. Ļoti interesanti šie nevienlīdzības fenomēni vairāk parādās valstīs, kas vēlas tā kā cienīties par sociālo dinamiku. Un tas varbūt labāk jāsaprot komisijai un uh, vispārējais augstā, augstajā līmenī. Pagaidām izskanēja augstākajā līmenī, ka lūk, nevienlīdzība ir tāpēc, ka netiek veiktas reformas. Mm, tas ir bīstams apgalvojums. Paskatieties, kas notiek Lielbritānijā. Brexit stratēģijā balstās uz mīta, ka Lielbritānija maksā par sliņķiem dienvidos, bet um, īstenībā ne tie sliņķi ir pie vainas, bet Eiropas Savienība kā modelis nespēja nodrošināt konverģence, bet notiek gluži pretēji diverģence, plājas starp uh, bagātiem, nabagiem pas, palielinās. Vislabākais piemērs tam ir Grieķija. Visi nabadzības indikātori ir eh, pasliktinājušies pēdējo gadu laikā, kad tur sāka darboties trojka. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienība nav nostrādājusi arī šeit. Ir eh, milzīgas atšķirības Ir valstis, kam ir milzīgs tirzniecības proficīts, un blakus šīm valstīm ir deficīta valstis. Un tas ir jāpasaka, tas ir jāmin konkrēti vārdā. Lietas mm, jāsauc īstajā vārdā, un um, no tā pagaidām daudziem ir bail. Bet tas ir jādara, un citādi pēc uh, dažiem gadiem notiks. Uh, vēl straujāk nevienlīdzības, eh, straujāks nevienlīdzības pieaugums, un no tā cietiesim mēs visi. Eh, paldies, eh, Pikēkundze, varbūt jūs vēlaties sākt atbildu, atbilžu kārtu. Jā, es sākšu pirmo jautājumu. Man šķiet, ka kolēģe neuzklausīja pietiekami uzmanīgi visas prezentācijas. Es nerunāju par sadalījumu kā vienīgu risinājumu. Es teicu, ka ir alternatīvas, uzlabojot demokrātiskumu un uh, veicot izmaiņas nodokļu politikā. Bet visi, uh, mēs visi trīs apgalvojam, ka balstoties uz ekspertīzes, nevienlīdzība samazina ekonomisko izaugsmi. Tad praktiski nav riska ekonomikai, kā ierosināja deputāte. Uh, kaut ko darot. Risks ir neko nedarot. Mm, Tas izskanē ļoti skaidri, atvainojiet, bet, nu, man žēl, ka jāatkārto kaut kas, kas eh, tik um, skaidri izskanēja prezentācijās. Tad um, nevienlīdzība, protams, eh, te var runāt arī par padomju savienības situāciju, tur valdēja vienlīdzība, varētu teikt, formāli. Uh, bet um, Padomju Savienības uh, bijušajās valstīs pēc Padomju Savienības uh, sabrukšanas uh, mūža ilgums ir pasliktinājies. Un uh, īpaši pasliktinājies tieši tur, kur uh, bija konstatētas vislielākās nevienlīdzības. British Medical Journal publiskoja šo informāciju pirms kāda laika. Un tad par izglītību mēs runājam. Mēs nevaram sagaidīt no uh, skolotājiem vai skolām, ka viņi kompensē to nevienlīdzību, kas nāk no ģimenēm. Mēs redzam garīgus traucējumus, atkarības, ģimeņu uh, iziešanu, mm, parādus, uh, garākas darba stundas. Un um, viss šis stress, to visu skolas nevar vienkārši kompensēt. Jo tā kā mēs visu laiku eh, slaukam grīdu un eh, nevaram vienkārši aiztaisīt to krānu, kas eh, nemitīgi tek. Tas nav labs risinājums. Personkungs, paldies. Es vēlos atgriezties pie jautājuma, kāpēc mums ir sliktāks sadalījums nekā iepriekš. Un es atkārtošu runu nav par nodokļu vai darījumu skaitu, kas notiek ēs. Runa ir par sadalījumu šo darījumu kontekstā. Un tas ir uh, paslatinājies ar laiku. Protams, cikli tad atgriezniski, bet ilgtermiņa tendence ir tāda, ka nodokļi un uh, uh transakcijas uh, tiek um, novirzīti. Tad, mums vajadzīgais uh, gultnēs sliktāk. Uh, Mm, pensijas, paskatieties, eh, pensiju reforma. Eh, mm, šie brīži pensijā mums ir lielas problēmas. Mm, vispār pensija ir atkarīga no tā, cik daudz cilvēks ir iemaksājis. Tieši pensijas eh, nodokļu un pabalstu sistēmā ir elements, kas vismazāk tiek pārdalīts, un um, mēs to pasargājam. Un um, rezultātā šī elementa efektivitāte samazinās. Tad uh, daudz vairāk tiek runāts par nodokļu likmēm un daudz mazāk par nodokļu bāzi. Un tad uh, ekstremālos gadījumos mēs runājam par nodokļu nemaksāšanu vai nodokļu āzēm, bet tas iet vēl tālāk. Pat ja tas ir juridiski pareizi, korekti, nu, tad pat juridiski jums nav tādu labu pasākumu, lai izvairītos no nemaksāšanas lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku nodokļu bāzi. Un šis iemeslu kompleks izskaidro, kāpēc um, uh, sadalījums kopumā ir pasliktinājies. Un Marks Devos, paldies, es nemonopolizēšu uh, kop, kopīgo laiku. Mm, pirmie jautājumi nu, bija pārāk sarežģīti, lai es varētu atbildēt, bet uh, te var aplūkot dažā, dažādi šo nevienlīdzību, tam ir dažādi koncepti. Uh, izstrādāti. Banko Milanovičs, kas ir Pasaules bankas ekonomists, viņš izmanto medicīnisko metaforu un saka, tas ir kā, tā kā holesterīns ir labs un ir slikts. Uh, un uh, tas ir pareizi, daudzus faktorus var ielikt šajā vienādojumā. Man interesē universāla ienākuma modelis, kas ir plašs temats. Uh, bet runāt tieši par nevienlīdzības eh, aspektu. Es domāju, ka tas var radīt vēl vairāk nevienlīdzības. Un var tā kā nostieprināt esošo nevienlīdzību. Ir varbūt dažas grupas sabiedrībā, kas uh, gūtu labumus no uh, no šādām investīcijām, bet citas grupas ciestu. Līdz ar to te var skatīties no dažādām perspektīvām. Un sociālais dempings, te arī mēs taisim vaļā Pandoras lādi. Ja notiek dempings, tad notiek kaut kas slikts. Dempings pats par sevi nozīmē kaut ko neatļautu. Bet atskatoties nedaudz atpakaļ, nosūtīšana, teiksim, darba tirgus dalībnieks vienā valstī tiek nosūtīts eh, strādāt darba tirgu citā valstī. Tas var būt risinājums, lai to piesaistītu Bulgārijas jautājumam. Tā varētu realizēt konverģenci Eiropas Savienībā un eh, dalīties labklājībā. Problēma ir tāda, ka pēc paplašanāšanās mūsu sistēma nav caurskatāma, atvērta manipulācijām. Un te nav arī konsekventi sadalīta atbildība starp dalību valstīm, kas ir eh, nosūtoša valsts un kas ir uh, uzņēmēja valsts. Uh, tas ir um, uzņēmoša valsts. Līdz ar to te ir iespēja veikt ļaunprātīgās manipulācijas, un um, tas, protams, arī ietekmē ekonomiku un visu, kas ar to saistīts. Tas viss. Paldies! Došu vārdu Zanīkungam pusotra minūte. Es izteikšos uh, ekonu un empolu uh, eh, vārdu, līdz ar to man jāpiešķir trīs minūtes. Lūdzu, trīs minūtes, bet tad tomēr pēc iespējas ātrāk. Četri mm, jautājumi no manas puses mūsu viesiem. Visu pirms uh, nevienlīdzības cēloņi. Es uh, domāju. ka pamatcēlums jāmeklē attīstības modelī kas eksistē ne tikai Eiropas Savienībā, bet visā pasaulē - globalizētais kapitālisms. Kā šis socioekonomiskais modelis ietekmē nevienlīdzību? Varbūt uh, te var uh, citēt uh, pētījumus, kas tika veikti šajām jomām. Tad nākamais jautājums. Uh, ir par ekonomisko izaugsmes modeli Eirozonā. Mums ir uh, ekonomikas monetārā savienība, mums ir eiro valūta, uh, un um, te gan jāizšķir kreditoru un debitoru valstis. Uh, dažās konstatējama inflācija, citās deflācija, tad uh, kursu vērtē atšķirīgi, un uh, tas uh, ietekmē pilsoņu situāciju un tās manipulācijas, kas notiek valūtas tirgu. Mm. Vai jūs nedomājat, ka ir uh, risks izveidot uh, pastāvīgu transferu sistēmu, kur valstis, kam ir priekšrocības, uh, bauda šīs priekšrocības, bet nevienlīdzības um, vēl, no tām vēlas izvairīties. Es domāju, ka šāda situācija bija uh, Vācijā. Pēc atkal apvienošanās uh, notika šī izlīdzināšanas maksājumi Austrumu Vācijai, tad, tad bija jādalās uh, labklājībā. Bija tāda transfera ekonomika. Un tad par paudžu aspektu un nevienlīdzību. Ja mums ir divas dažādas paudzes, var palūkoties viņu nākotnē. Teiksim, manu paudzi sauc par uh, tūkstošgadus eh, paudzi. Tad praktiski mūsu paudze ir pirmā paudze, kurai būs līdzīgas problēmas kā mūsu eh, vecvecākiem vec, vecāk, vec pēc otrā pasaules kara. Tad kā var palīdzēt mūsu paudzei vai struktūrālas reformas te var ko līdzēt? reformas darba tirgu Spānijā, Itālijā, Vācijā, Francijā, vai tas nozīmē nevienlīdzības mazināšanu vai tomēr palielināšanu? Ďakujem za slovo, ja mám... Paldies, paldies, ka devāt man vārdu, Kellerkungs. Man ir divi īsi jautājumi Piersona kungam. Pirmais. Jūs runājāt par um, nevienlīdzības pieaugumu attiecībā uz ienākumiem, bet ļoti daudz pētnieki jau ilgāku laiku saka, ka daudz straujāk pieaug nevienlīdzība attiecībā uz um, ģimeņu īpašumu, ja tā varētu teikt. Luīša Ševels no Francijas runāja par to, ka sabiedrība šajā ziņā ļoti mainās. Uh, Viņš par to ir uzrakstījis arī grāmatu, un viņš runā par paudžu mantojumu. Jautājums ir par to, kā nevienlīdzība mainās, nomainoties paudzēm. Mans jautājums ir lūk šāds. Vai jūs piekrītat, ka sabiedrībā, kur īpašuma nevienlīdzība tik strauji pieaug, ir jūtams arī uh, ļoti strauši pieaugums ienākumu nevienlīdzībā. Vispār nekas, diemžēl, netiek runāts par multinacionālām korporācijām. Šī situācija ir pieauga jau kopš 80. gadiem. 80. gados sāk pieaugt nevienlīdzība, jo multinacionālām korporācijām ir tendence uh, darbus pārcelt uz zemāku ienākumu valstīm, tātad eh, tādām valstīm, kur ir zemāk pievienotā vērtība un um, darba vietas ar augstāku pievienoto vērtību atrodas um, bagātākās valstīs. Piemērs - Čehijas republika. Katru gadu 400 uh, miljonu kronu izplūst no Čehijas republikas. Nozīmē, ka 10% no mūsu IKP katru gadu pazūd. 10% no mūsu IKP nokļūst multinacionālu korporāciju kabatās, un tā tas notiek katru gadu. Uh, Tajā pašā laikā Čehijas republika tērē tikai 10% no sava IKP sociālajiem pabalstiem, kamēr vidējais rādītājs Eirozonas valstīs ir 28,5%. Varbūt tā ir sagadīšanās, ka Eirozonas valstis tērē 400 miljonus kronu vairāk, tātad vairāk par 10% nekā Čehijas republika. Un tas notiek tāpēc, ka mēs šo naudu atdodam lielo korporāciju akcionāriem. Otrs jautājums. Kā varētu samazināt nevienlīdzības starp Eiros Savienības valstīm, ja netiek apturēta šī naudas izplūšana uz korporācijām? Šī nauda mums ir vajadzīga, lai izglītotu cilvēkus. Paldies! Tagad došu vārdu pēdējiem runātājiem no Um, parlamenta puses, un tā ir atkal Tomčas kundze. Viņa pārstāv tautas partijas grupu. Lūdzu, jums vārds. Lepa za besedo še enkrat. Jaz bi tokrat rada spregovorila. Lielas paldies. Šoreiz es izteikšu slovēņu valodā. Es vēlētos jums pastāstīt par savas valsts pieredzi. Šī pieredze pierāda, ka teorija un prakse ir pilnīgi atšķirīgas lietas. Mēs ļoti uzmanīgi klausījāmies prezentācijās, un jūs varbūt redzējāt, ka Slovenija ir pirmā valsts attiecībā uz vienlīdzības rādītājiem. Tiek uzskatīts, ka mm, tad, tad Slovenija varētu priecāties par šādiem rādītājiem. Uh, tomēr gribu norādīt, ka situācija valstī nav nemaz tik uh, um, gaiša, kā tā tiek iekrāsota. Pagājušā gadā ļoti liels cilvēku skaits izbrauc no Slovenijas. Tas notika tāpēc, ka situācija šiem cilvēkiem ir kļuvusi neizturama. Tieši tāpēc es vēršos pret ienākumu nevienlīdzību. Vienlaicīgi arī vajadzētu ņem, ņemt vērā, ka uh, Eh, nevienmēr situācija ir tāda, kāda to apraksta. Tad došu jums vārdu tikai uz vienu minūti, Iezlovetskas kundze, tāpēc, ka jūs darbojaties eh, nodarbinātības komitejā. Es atvainojos, ka es ierados par vēlu. Es vēlējos jums uzdot eh, šādu jautājumu. Tad, kad jūs veicat šīs analīzes, Vai jūs ņemat vērā to, kāpēc tikai trīs dalībvalstis - Luksemburga, Vācija un Polija krīzes laikā bija spējīgas samazināt nevienlīdzību starp uh, sabiedrības nebadzīgajiem un bagātajiem slāņiem. Vai jūs esat veikuši kādu pamatanalīzi, lai redzētu, kādi pasākumi ir noveduši pie uh, šīs mazākās nevienlīdzības? Otrs jautājums, ja mēs runājam par ekonomisko nevienlīdzību, uh, Kā izskatās Eiropas Savienība salīdzināmā ar uh, citiem kontinentiem? Vai pastāv atšķirības starp Eiropu un citiem kontinentiem? Paldies! Thank you! Paldies! Sāksim ar Piersonkungu atkal. Lūdzu, jums vārds. Paldies! Tā kā tika uzdota tik daudz jautājumus, es teikšos pavisam īsi, mēģināšu īsi atbildēt katru jautājumu. Pirmais jautājums ir par paudzēm. Patiešām nevienlīdzības pieaugums, ko tagad varam novērot, uh, nav vienlīdzīgi sadalīts ar paudzēm. Tātad, ja mēs paskatāmies uz šīm uh, uh, paudzēm, tad pašlaika uh, 30 gadnieku paudze ir daudz nevienlīdzīgāka nekā iepriekšējā paudze šaju, šajā 30 gadu vecumā. Tas attiecas apmēram uz divām trešdaļām valstu, un nevienlīdzības pieaugums patiešām ir atkarīgs no paudzēm. Tātad nevarētu teikt, ka nākamās paudzes, teiksim, 2000. gados dzimušie ir uh, nebadzīgāki par saviem vecākiem, bet viņi noteikti ir nevienlīdzīgāki. Uh, Otrs jautājums ir um, labklājības jautājums. Jā, patiešām es runāju tikai par ienākumu nevienlīdzību, bet tagad mēs sākam saņemt datus par Eiropu, arī par bagātību un nevienlīdzību. Un eh, patiešām situācija ir šokējoša. Mēs redzam, ka ienākumu nevienlīdzība ir patiešām kaut kas necils, bet ja runa par labklājības nevienlīdzību, tad eh, dati patiešām ir šokējoši. Uh, Tātad te ir eh, runa par to, ka tikai vienam procentam iedzīvotāji piedara 50% no naudas. Kāpēc eh, Luksemburga un Polija Vācija samazināja nevienlīdzību? Nu, es domāju, ka uh, tas ir pārspīlējums. Es domāju, ka nevienlīdzība vienkārši palika stabila. Un uh, tas bija tāpēc, ka uh, Eh, nodarbinātība bija laba. Ja mēs paskatāmies uz sieviešu nodarbinātību, tad tā bija ļoti labā situācijā. Paskatoties uz krīzes periodu, tad varbūt arī tā ir taisnība. Tomēr Nevajadzētu teikt, ka ekonomiskā krīzes palielina nevienlīdzību. Vismaz sākumā tā nebija. Bija vairāki posmi. Sākotnējā ekonomiskās krīzes posmā nevienlīdzība samazinājās, tāpēc, ka mēs ļoti daudz tērējām dažādiem stimulēšanas pasākumiem, jo īpaši sociālajiem atbalstiem un dažkārt arī nodokļi tika samazināti. Un tad, tad nevienlīdzība drīzāk samazinājās. Vēlāk, kad ieviesa taupības pasākumus, tad nevienlīdzība atkal pieauga. Tātad šeit vajadzētu runāt par nevienlīdzības laika periodiem krīzes laikā. Nu šķiet, ka esmu jau iztērējis savu atvēlēto laiku. Keita Piketa, lūdzu jums vārds. Paldies, man īsti nav daudz ko piebilst, tikai pāris komentāri. Tikai nesen sākām saņemt statistiku par labklājības nevienlīdzību, un tas nozīmē, ka tikai nesen sākām uh, to salīdzināt ar iedzīvotājiem, bet, protams, ka situācija ir tāda pati kā attiecībā uz ienākumiem. Tur, kur pastāv nevienlīdzība, tur arī veselība ir sliktāka. Ja mēs paskatāmies uz laiku no 2000. līdz 2009. gadiem, tad mēs redzam, ka uh, um, izmaiņas ienākuma nevienlīdzībā ļoti sasaistās ar bērnu labklājības izmaiņām. Tātad tādā valstī kā Zviedrija, kur strauji pieaug nevienlīdzība, uh, bērnu labklājība samazinājās. Nu, protams, tas ir paredzami. Uh, mēs redzam šīs. Uh, savstarpējās tendences mēs um, sākam saņemt analīzes par to, kā labklājība ir mainījusies. Uh, Pēdējais jautājums par Eiropu un vai Eiropa atšķiras no pārējās pasaules. Jā, patiešām Eiropa ir tāds vienlīdzīgāks reģions pasaulē nekā citi reģioni, bet, protams, pastāv atšķirības arī Eiropas iekšēnē. Tomēr kā reģions tas neiet uz lielāku vienlīdzību. Vienīgais reģions pasaulē, kur e, situācija ievērojami uzlabojas attiecībā uz vienlīdzību, ir Latīņa Amerika, Un uh, tas balstās uz politiskiem lēmumiem, tātad uh, tiek veidot sociālā politika. Tātad mm, mums ir daudz vienlīdzīgu valstu šeit Eiropā, bet ļoti daudzas no mūsu valstīm savukārt iet nepareizajā virzienā. Paldies, tagad uh, Devausa kungam vārds. Pavisam ātri, es domāju, ka būtu vērtīgi uzsvērt to, ka mums ir jāņem vērā arī bagātība un kapitāls. Mm, tas ir uh, Tomas Piketija grāmatas pievienotā vērtība. Viņš um, ir domājis par to, kā uh, mērīt labklājību un tāpat arī uh, jāskatās, kur šī labklājība koncentrējas. Tomēr domāju, ka tas noteikti ir pozitīvi, jo īpaši mēs paskatāmies uz nodokļu taisnīgumu. Mums ir bijusi globalizācija, parādi, uh, Uh, kapitalizācija. Tas nozīmē, ka uh, labklājības koncentrēšanās ir kļuvusi nevienlīdzīga. Ja mēs paskatāmies uz kopējo nodokļu taisnīgumu, tad to noteikti vajadzētu ņemt vērā. Es uzsvēru šo paauģu perspektīvu. Uzskatu, ka debatēs par to mēs nerunājam. Tāpat arī bija jautājums par darba tirgus reformu. Protams, vēl uh, tiek par to spriests. Pastāv šeit divas puses. No vienas puses mēs varam teikt, ka ir tāda kā vecās skolas darba tirgus regulācija, kas mēģina pasargāt darba vietas no ekonomiskajām izmaiņām, un tas savukārt noved uh, pie segmentācijas darba tirgu. Tātad uh, ir cilvēki, kuriem ir grūti dabūt darbu, eh, Tad, tad darba devējiem ir grūti izveidot darba vietu, jo tas rada viņam ļoti lielu slogu tas noteikti nepalīdz. Mēs redzam, ka vispārējā uh, attēlā tas viss izskatās ļoti slikti. Kā mēs varētu nodrošināt, lai cilvēki uh, dabūtu šīs stabilās darba vietas? Domāju, ka šeit ir vajadzīga dažāda politika. Tad mums ir jādomā par elastīgāku darba tirgu. Uh, tas vienmēr tiek darīts, bet tas tiek darīts tā daļēji, skatoties uh, uz uh, um, nevis pašu centrālo daļu darba regulācijā, bet gan uz uh, tā maliņām. Ja mēs paskatāmies uz Vāciju, tad, piemēram, uh, šeit tiek radītas daudzas jaunas darba vietas, kas savukārt var novest pie jaunas segmentācijas. Protams, mums ir jāskatās arī uz uh, karjeru perspektīvu. Mums elastības darba kārtība ir darbojusies jau ļoti ilgi, taču tā tiek izmantota tikai daļēji un eh, tātad tiek izmantots elastīgums eh, pieņemot cilvēkus darbā, bet pēc tam ir nu par investīcijām un karjeras maiņu un eh, pāriešanu no elastīgas darba vietas uz stabilāku darba vietu, tas viss savukārt iztrūkst. Protams, mums ir jāņem vērā arī krīzes konteksts. Pēdējie desmit gadi ekonomiskā ziņā ir bijuši ļoti smagi. Ja jūs meklējat brīnumus darba tirgū, tad to ir maz ļoti maz jaunas darba vietas tiek radītas, bet eh, ļoti daudzās valstīs izskatās, ka ekonomika ir sākus uzlaboties un privātajā sektorā atkal parādās vairāk darba vietu. Thank you. Paldies visiem par eh, jūsu ieguldījumu. Ik pa laikam mēs organizējam šādas nodarbinātības un ekonomisko lietu komiteju sanāksmes. Mēs to darām tāpēc, ka mēs vēlamies redzēt, ko jūs, par ko jūs spriežat. Mēs vēlamies redzēt arī saikni starp nodarbinātības un sociālo situāciju un ekonomikas izaugsmi. Mēs rādzam šīs problēmas, bet mēs vēlamies atrast arī iespējas. Liels paldies visiem par ieguldījumu. Es domāju, ka mēs eh, varam pēc šīs sanāksmes teikt, ka ātru risinājumu nebūs. Tomēr nākotnē mums visiem ir priekšā, tāpēc vēlreiz liels paldies visiem par ieguldījumu.